Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dāmas un kungi, ieņemiet labākās vietas. Ja jūs vēlaties doties prom, nu tad mēs jūs mīļi un jauki lūdzam darīt to pēc iespējas ātrāk, jo galu galā mums ir jāsāk darbs. Nākamā sesija. Dāmas un kungi, lūdzu. Lūdzu, nediskutējiet tagad sev svarīgus jautājumus plenārsēžu zālē. Cienījamie kolēģi, ieņemiet vietas pēc puses minūtītes. Sāksim 30 sekundes, sākam skaidrīt. Cienījamie kolēģi, ja jūs nevēlaties palikt, nu tad dodieties prom. Lūdzu, ļaujiet mums sākt darbu, jo gal galā sēdē nu jau jāsākās. Vznaviam e, posiedzenie. Turpināsim darbu. Vispirms vēlos sniegt jums informāciju par dažiem svarīgiem aspektiem. Cienījamie draugi, no Eiropas parlamentā būs informācija. Mēs saņēmām. Kolīgs, please, stop talking here. Nu, draugi, pietiek pļāpā, te iet prom. If you want to leave our Ja jūs dodaties prom, tad dariet to tagad. All, uh, all us, don't want, please, don't discuss in plenary hall. Koleżanki i koledzy. Dāmas un kungi, mēs saņēmām nepārāk jauka informācija par to, ka Meksikā tika nogalināts starptautiskais uh, novērotājs cilvēktiesību jautājums Jurija Kola no Somijas. Un ar viņu kopā bija Meksika, um, Meksikas pārstāve, un uh, viņi abi divi piedalījās misijā, uzraugot cilvēktiesību ievērošanu Meksikā. Un, uh, protams, Eiropas parlamenta vārdā mēs vēlamies izteikt līdzjūtību un īpaši šo cilvēku ģimenēm, nu kā jūs redzat, dažreiz tādas lietas arī notiek mūsu pasaulē joprojām. Nākamā informācija, kā jūs noteikti zināt, iepriekšējā nedēļā es uh, biju ASV oficiālajā vizītē, un mēs tur varējām arī oficiāli iesvētīt jauno biroju, kas nodarbosies ar kontaktiem starp Eiropas parlamentu un ASV kongresu. Šādā veidā varēsim uh, veicināt dažādu veidu kontaktus. Es jau runāšu par strateģisko partnerību un arī par izmaiņām, kas ir notikušas Eiropā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mēs plānojam ar vien ciešāk sadarboties ar ASV un darīsim to uz partnerības noteikumiem. Trešā informācija. Tuvākajā nedēļā, 9. maijā, būs 60. gada diena pēc uh, Roberta Šūmana deklarācijas paziņošanas, un tādēļ Eiropas parlaments 8. maijā Briselē, sestdienā, kā arī Strasbūrā 9. maijā, svētdienā, kā arī Luksemburgā, mēs atvērsim durvis un atbilstoši cilvēki varēs apmeklēt. Strasbūrā būs arī komisijas būs komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Eiropas lietu ministri no Francijas un Vācijas. Mēs jūs visus sirsnīgi aicinām doties uz Strasbūru jau pēc četrām dienām. Nākamais jautājums. Darba kārtībā ir kopīgs debats par parlamentu sastāvu. Un šeit mums ir ziņojums, ko mums pasniegs referents, mūsu cienījamais kolēģis Mendes Derigo. Viņš runās par parlamenta sasaukumu un izmaiņām lūdzu. Eh, priekšsēdētāji izmantotu iespēju, jā, tik tiešām man ir, man ir sešas minūtes iesākumā. Es gribētu sacīt Eh, citējot Rilki. Rilke mūsu, bija mūsu kolēģi Dimitris Cacos, iemīļotais dēnietis. Un šajā pašā parlamentā 19. novembrī 1997. gada Dimitris Sacos un es iesniedzām eh, ziņojumu parlamentam par Amsterdamas līgumu. Un šajā li ziņojumā par Amsterdamas līgumu mēs piedāvājam, lai ikviena līguma pārskatīšana tiktu sagatavot iepriekš uh, konventā. Mēs izmantojām komunitāro metodu. Un šī E, konventa metode bija tā, kura palīdzēja sagatavot pamatiesību hartu un tīpaši konstitucionālo līgumu. Un es e, priekšsēdētāji gribētu pieminēt Dimitriju Cacosu tad, kad mēs veiksim pirmo Lisabonas e, līguma reformu, par kuru mēs tā cīnījāmies. Un Šī reforma nozīmēs grozīt protokolu numur 36 Lisabonas līgumā, un šeit eh, motivācija ir viena no anomālijām, jo jūnija vēlēšanas pagājušajā gadā Eiropas parlamentā notika saskaņā ar iepriekšējo līgumu, jo Lisabonas līgums nebija stājies spēkā, un tomēr Eh, tā, tādēļ šīs eh, vēlēšanās notika Nicas līguma darbībā. Eh, tā tad 736 deputāti, kurā ir pali, pa, paredzēts salīdzinājumi ar 751, kas ir paredzēts uh, Lisabonas līgumā. Un norādīts, ka deputātu mandāts ilgst piecus gadus. Tā tad tas nozīmē, mēs nevaram piemērot Lisabonas līgumā nosacītos, jo ir vairāki līgu, deputāti, kas ir tikuši ievēlēti, bet nav stājušies amatā šī sasaukuma ietvaros. Tāpēc mums ir jāgroz 36. protokols, lai e, Lisabonas līgums uh, spēkā stājoties šim līgumam un sasaukumā šajā parlamentā, kad stājas spēkā grozījumi 36. protokola grozījumi, mums būtu atšķirīgs deputātu skaits. Tāpēc nosūtīju jums priekšsēdētāju eh, vēstuli eh, saskaņā ar eh, reglamenta pantu, lai parlaments izteiktos par diviem jautājumiem. Pirmkārt, ir nepieciešama konvents, lai sagatavotu grozījums 36. protokolā pirmkārt, un otrkārt, Eh, valdību vadītāji var sasaukt starpvaldību konferenci, lai grozītu 38. protokolu. Un abi jautājumi priekšsēdētāji ir saistīti, lai gan šie ir divi atšķirīgi ziņojumi. Es tomēr sākšu ar pirmo, tātad ar eh, starpvaldību konferenci sasaukšanu. Kā jau sacīju iepriekš, ir runa par politisku rezultātu Lisabonas līguma piemērošanai, un ir runa par pārejas risinājumu kas ir ārkārtas risinājums, kas notiks tikai šī sasaukuma laikā. Un tāpēc šī starpvaldību konference eh, balstīsies uz kaut ko, kas jau ir iepriekš nolikts. Konkrēti, kā tiks eh, sadalīt šie 18 deputāti starp 12 valstīm. Un tādējādi E, nav nekādas debatas. Es domāju, ka starpvaldība konference var tikt sasaukta un atva, atrisināt šo jautājumu vienas dienas robežās. Un tāpēc priekšsēdētāji, e, jūs man sacījāt, ka ir 4 plus 2, tā tad 6 pēc debatēm. Un es e, lūkšu atbalstu starp valdību konferencei, un es domāju, ka nav nepieciešams sasaukt konventu jautājumam, kas jau iepriekš ir ir atrisināts. Atvainojiet, priekšsēdētājs, domāju, ka esmu izmantojis savas 6 minūtes, lai gan man ne, nekad nav bijušas 6 minūtes šajā parlamentā. Un, un kā referents es atbalstu starpvaldību konferences sasaukšanu un pret konventu sasaukšanu. Paldies, turpina priekšsēdētājs par ziņojumu un par tā prezentāciju. Es gribētu sacīt, ka tās bija sešas minūtes kopā, četras plus divas, un mēs būtu jums piedāvājuši divas minūtes es, uz diskusijas beigās. Tas nozīmē četras minūtes iesākumā. Un divas beigās, labi, jums ir palikušas pusotras beigās, jūs, jūs runājat četras ar pusi, bet es apsolu, ka tās būs tomēr divas. Un tagad es gribētu lūgt padomas vārdā valsts sekretāru Diego Lopes eh, Garrigu izteikties. Jums tiek dots vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu apliecināt savu gandarījumu, tāpēc, ka Eiropas parlaments mana drauga un biedrā Viņigo Mendes de Vido, Vigo persona atbalsta padomas pozīciju. Tā jā, ka 36. protokola reforma, kas ir nepieciešama, lai varētu šajā parlamentā līdz eh, nākamo vēlēšanu noturēšanai būt deputātu eh, skaits, kas ir paredzēts ar Lisabonas līgumu, un ņemot vērā to, ka ir runa šeit par nelielu reformu, nebūtu nepieciešams sasaukt konventu. Un eh, tas ir pavisam loģiski šajā gadījumā, jo Menedes Devīgo un es esam strādājuši konventā, kurā tiek sagatavota Eiropas eh, konstitūcija. Šajā gadījumā ir runa eh, par to, ka mēs izvairītos no garās eh, procedūras, jo ir runa tikai par nelielu un patiesībā formālu reformu Lisabonas līgumā. Un ar gandarījumu es paužu to, ka tādajādi, ja Eiropas parlaments atbalsta referenta priekšlikumu, tad tas nozīmē, ka pēc e, starpvaldību konferences noturēšanas un pēc tam, kad būs pabeigtas attiecīgās ratifikācijas procedūras 27 parlamentos e, Eiropas Savienības dalībvalstīs šajā parlamentā, būs 18 deputātu vairāk no 12 valstīm. Es šīs valstis nosaukšu apvienotā karalista, Slovēnija, Polija, Nīderlande, Malta, Latvija, Itālija, Bulgārija, Zviedrija, Francija, Austrija un Spānija. Un tādējādi šo valstu pilsoņi būs vēl labāk pārstāvēti Eiropas parlamentā. Tāpēc man šķiet, ļoti nozīmīgs Menendes devīgo ziņojums. Tas jau ir apstiprināts eh, konstitucionālo lietu komitejā, un es ceru arī, ka tiks apstiprināts ļoti plaši Eiropas parlamenta plenārsēdē, un maksimāli drīz mēs varēsim redzēt šajā Eiropas parlamentā jaunos 18 deputātus, kuru eh, pagaidām mums pietrūkst, un uh, E, kuru skaits tādā, tad atbildīs Lisabonas līgumā noteiktajam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs. Diego Lopes Garīga. E, padomas vārdā jūs izteicāties. Un Eiropas komisijas e, vicepriekšsēdētājs Mārošs Šefčovičs komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties arī referentam par ļoti labu ziņojumu. Esmu arī ļoti gandrīts, ka varu uh, informēt Eiropas parlamentu, ka uh, komisija ir izdarījusi visu, lai uh, 18 papildu deputātu varētu sākt darboties Eiropas parlamentā. Un padome gribēja no komisijas uh, saņemt informāciju, un tā kā Spānijas uh, valdības priekšlikums ir saistīts ar uh, ļoti skaidru norādi uz to, ka 18 deputātiem būtu jāsāk strādāt pēc iespējas ātrāk. Komisija uzskata, ka starpvaldību konsultācijas jāuzsāk pēc iespējas ātrāk. Mēs uzskatām, ka šajā gadījumā būtu jārisina jautājumi, kas ir tikai un vienīgi saistīti ar 18 papildu deputātu sāk, nākšanu uz parlamentu. Esmu ļoti gandarīts, ka Mendes de Vigo konga ziņojums uh, tika atbalstīts AFK komitejā ar lielu balsu vairākumu. Mēs ceram, ka rītdien Eiropas parlamentā, kad notiks balsošana, ziņojums tiks atbalstīts. Vēlos arī teikt, ka komisija cer, ka šīs, ka nelieli grozījumi pamatlīgumā tiks pieņemti pavisam drīz un atbilstoši dalību valstu ratifikācija ļaus 18 deputātiem sākt darbu pēc iespējas ātrāk. Liels paldies! Čienkuja, paņi vicepriekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāja vietnieka kungs par komisijas uh, informācijas sniegšanu, bet lūdzu ņemiet vērā, ka mēs šeit runājam par diviem ziņojumiem, ko ir sagatavojis mūsu kolēģis Enigo Mendes Devīgo. Vispirms nosau, noteikumi, kas ir saistīti ar Eiropas parlamenta sastāvu, un tad ir vēl viens Ziņojums lēmums nesasaukt konventu, lai grozītu līgumu saistībā ar pārējais pasākumiem attiecībā uz Eiropas parlamentu sastāvu. Vēlos vēlreiz to atgādināt, ka šeit ir ļoti svarīgi atcerēties, ka mēs diskutējam par diviem jautājumiem vienlaikus. Nu, tieši tā kā teica kolēģis Enīgo, tas arī bija mans jautājums, ko es adresēju komisijai. Un tagad lūdzu Baltisko grupu vārdā Uh, Eiropas Tautas partijas grupa Kārlo Kasīnīkungs. Lūdzu. Sī, grāci, prezidente, molto brevemente. Bet... Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi, tāpēc, ka eh, manas vadītā eh, komiteja eh, nonāca pie ļoti plašas vienās, vienošanās, kas atbilst jau šeit sacītājiem. Tā, tāpēc nav vajadzības to, uz to uzstāt vēl vairāk 78. gada vēlēšanu akts un Lisabonas līgums paredz to, ka parlamentārieši tiek tiešā veidā ievēlēti no valstīm. Un tā ir problēma gadījumos, kad vēlēšanu sistēma, kas ir devusi iespēju ievēlēt šīs sasaukuma deputātus, nedod iespēju nonākt parlamentā kandidātiem, kuri nebija guvuši vislielākos panākumus, bet atsevišķas vēlēšana sistēmas dod iespēju parlamentāriešiem uh, iegūt savu vietu, citas nē, un mēs nevēlamies eh, kavēt šo sistēmu darbību, ir jāparedz parlamentā pārejas, eh, pārejas sistēma, tāda kā ir paredzēta padome pēc ļoti garām diskusijām. Mūsu komiteja uzskatīja, ka tā ir pareizā pozīcija, Un tīri personiski es esmu iesniedzis grozījumu, kas paredzēja novērotāju iecelšanu pagaidu periodā līdz pat jauna parlamentārieša ievēlēšanai šajā parlamentā. Šis eh, dokuments vēl aizvien tiek apspriests, bet vajadzētu balsot pret to, pat ja tas ir mans grozījums, jo tas ir kompromisa grozījums, eh, ka vienkārši, lai paredzētu šo deputātu ātru integrēšanu. Paldies, un nākošie izsaka sociālisti. Haurogi Autundo. Paldies priekšsēdētāji. Iesākumā es gribēju sacīt, ka tas nav neliels lēmums um, šajā gadījumā, jo pirmkārt mēs reformējam līgumu. Pirmo reizi nesen stājies spiekā, ir līgums, un mēs piedāvājam reformu. Tas jau kaut ko nozīmē. Otrkārt, mēs vēlamies apstiprināt, materializēt iespēju tam, ka 18 deputātiem, kuriem ir tādas tiesības, ja būtu līgums apstiprināts pirms vēlēšanām un 12 valstīm, kurām ir tiesības pārkārtot savu situāciju parlamentā, jo viņiem Eiropas Savienībā būtu labāka eh, pārstāvniecība, varētu īstenot šīs tiesības. Ir runa tikai par to. Bet eh, tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai reformētu līgumu. Pats līgums pieprasa, lai tiktu sasaukts konvents. Un ko, padomi, kā, labs, kā labu kriteriju nu, mums norāda, ir nepieciešams sasaukt e, konventu, lai panāktu visu valstu piekrišanu. Parlaments saka, ka e, šajā gadījumā tas nav nepieciešams. Un uzdod to padomei, lai tiktu sasaukta starpvaldību konference un lai tiktu reformēts līgums un tādējādi uzsākta iespēja tam, lai 27 valstis to ratificētu un varētu šeit e, nonākt ievēlēti 18 deputāti. Un valstis varētu izmantot savas pārstāvniecības tiesības. Bet ir bijis viena problēma, kuru e, sākumā es gribu atzīt, ka mums bijis grūtības noteikt, vai tie, kuri ieradīsies, būs ievēlēti šajās vēlēšanās tiešā veidā, vai tiks e, iecelti citādi. Tā ir problēma, kura ir radusies, un šī problēma ir jāskata reāli. Es gribētu, lai šī problēma tiktu atrisināta apmierinoši. Es gribētu pateikt, es ne tikai referentam Mendesam Devīgo, bet arī Dāfa kungam. Uh, un mēs starp trim grupām esam panākuši vienošanos ļoti svarīgu. Jā, lai tiktu tādā veidā reformēts līgums, lai varētu uzsākt izmantot šīs tiesības, bet tajā pašā laikā parlaments atgādina nacionālajiem parlamentiem, ka viņiem ir jānosūta tiešā veidā ievēlēti deputāti. Uh, Un mūsu aicinājums ir eh, pašā parlamentā pārskatīt Eiropas vēlēšanu sistēmu, lai eh, šo Eiropas vēlēšanu modeli padarītu pār supranacionāli ievēlot eh, deputātus. Šie abi apsvērumi deva iespēju rast līdzsvaru, par kuru es paužu lielu gandarījumu un domāju, ka to varēs uzsākt maksimāli drīz. Cienījami kolēģi, tagad lūdzu Andrew Duff. Puzzle, but... Šis priekšlikums, protams, ir saistīts ar to, ka Lisabonas līgums tā ir spēkā. Ja līgums stātos spēkā jau ātrāk, un pirms priekšlikums tika izteikts, tad mēs diez vai pieņemtu šādu variantu. Parlaments diez vai šādu variantu pieņemtu. Es nedomāju, ka parlaments varētu pieņemt, ka Francija gribētu norīkot deputātus no valsts parlamenta uz Eiropas parlamentu. Un ja šis priekšlikums nāk tiktu izteikts pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, tad mēs īstenībā pārkāptu šo pašu līgumu, jo, jo degresīvā proporcionalitāte šajā līgumā nav paredzēta. Līdz ar to mēs varam akceptēt šādu pārējas periodu risinājumu. Taču Mēs zinām, ka daudzos gadījumos problēmas tiek prezentētas nevisai veiksmīgā veidā. Nu, runājot, piemēram, par ievēlēšanas procedūru, šobrīd esmu ļoti gandrīz, ka visas politiskās grupas varēja vienoties par to, kā būtu vajadzīga ievēlēšanas procedūras nopietna reforma. Un parlaments pavisam drīz plāno nākt klajā ar priekšlikumiem, kas ir vajadzīgi. Starpvaldību konference, tā lai atbilstoši nodrošinātu konventa mandātu, iekļaujot nacionālos parlamentus, lai tur piedalītos arī valstu politiskās partijas, un šīs jautājums tiktu atrisināts līdz 2014. gadam. Esmu ļoti pateicīgs kolēģiem no citām politiskajām grupām par, politis, par kon konstruktīvu rīcību. Un varējām redzēt, ka tiešām esam gatavi grozīt arī parlamenta balsošanas procedūru. Paldies! Liels paldies par šo informāciju. Un tagad zaļo grupas vārdā Heralds Hefners. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs šai jautājumā varējām ļoti labi vienoties, esam ļoti gandarīti par to, ka parlaments tiek palielināts, būs 18 jauni deputāti, un vēlamies jau tagad radīt nosacījumus, lai šie deputāti varētu uh, atbraukt uz parlamentu un sākt šeit strādāt. Bet šeit ir viena maza atšķirība, bet reāli tā atšķirība ir milzīga, jo mēs šeit runājam par mūsu darba pamatiem, arī par demokrātijas principa izpratnē. Un tas attiecās uz šī parlamenta reālo darbību. Tas ir jautājums ir, kurš tad ko lems, kuri būs šie 18 jaunie deputāti, un manuprāt, būtu šis jautājums jārisina. Lēmumā pamatlīgumā ir teikts, ka parlamenta deputāti tiek ievēlēti uz pieciem gadiem. 11 valstīs ievēlēšana tiešām arī notika, bet savukārt viena valsts ir teikusi, ka mēs sūtīsim deputātus, kas tika ievēlēti pavisam citam darbam. Viņi teica, ka šādā veidā viņi var vienkārši nosūtīt tā, it kā tas būtu tehnisks jautājums. Bet sanāk tā, ka mēs atkāptos no principā, bet man šķiet, ka mēs pārkāptu pamatlīgumu, tad, ja mēs konventu nesasauksim, kas, manuprāt, ir ļoti loģiska metoda, kā šos jautājumus risināt, un Eiropā mēs varētu tieši šādu konventu sistēmu arī izmantot. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad konservatīvo re reformātoru vārdā Ešlijs Foks. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uh, arī apsveikšu šo domu, ka konvents nebūtu jāsasauc, jo kon, konventā tādā veidā mēs tikai veltīgi šķērdētu nodokļu maksātāju naudu. Uh, Un mani vēlētāji nebūtu negrib redzēt šādu konventu, jo konventā tiks runāts par tālāko politisko integrāciju. E, tiešām Lielbritānijā ir tāda doma, ka, sabiedriskā doma, ka šī savienības ideja ir jau pārāk progresējusi. Par šiem 18 deputātiem jauniem. Es nedomāju, ka viņam būtu jāsēž novērotāju statusā līdz stāsies spēkā pārējais periodu noteikumu, jo Tādā veidā viņam nāksies maksāt gan algu, gan izdevumus, un viņiem nebūs iespēja balsot. Un principiāli es domāju, ka tas nav pareizi tajā laikā, kad mēs samazinām publiskos izdevumus un katrā dalība valstī šādas tendences notiek, tad šajā parlamentā mums būtu jārāda ekonomijas parauga. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar uh, valsts naudu. Un mēs balsosim savā grupā pret šo ziņojumu, tāpēc, ka šeit nav ņemts vērā šis ļoti svarīgais ekonomijas princips. Paldies! Tagad lūdzu kreiso grupu. Sondegārda kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, nevaram vienoties par veselu rindu jautājumu par Eiropas Savienību, un um, mums ir diskusijas arī Eiropas parlamentā. Tomēr ir konsensus vienā jautājumā. Ja kaut kas ir tāds, kas dod Eiropas parlamentam leģitimitāti, tad eh, Tās ir demokrātiskas tiešās vēlēšanas, kur balso par deputātiem pilsoņi. Un tagad mūsu priekšē priekšlikums, kas mums tā kā jāapstiprina, kur ir piedāvāts mainīt šo procedūru, ir priekšlikums, kas eh, kur ir vēlēšanās regulēt savādāk šo situāciju, un tas nozīmē, ka nākamos četrus gadus mēs šajā parlamentā eh, balsosim, un mūsu vidū būs arī tā cilvēki, kas ir iecelti un nevis demokrātiski ievēlēti. Un es domāju, ka tas nav pareizi. Es domāju, ka tas ir ļoti neveiksmīgs gadījums, un um, mums ir jāatceras pie, atgriežas pie līguma, un tagad mums ir līguma teksts jāmaina, bet uh, kas tā būs par praksi? Piemēram, tad, kad Bulgārija iestājās 2007. gadā, tad divu pusgadus uh, pilnā sastāvā Bulgārijas deputāti nevarēja šeit atrasties, un tad uh, rezultātā viņi organizēja vēlēšanas, un tā vajadzētu darīt arī citiem. Tātad Eiropas eh, demokrātijas grupa Masteršmita kungs, paldies priekšstādātāji. Eh, šajā situācijā ir eh, dažas dīvainības, jo daudzu gadu garumā mums bija Lisabonas līgums. Mēs domājam, ka tas būs tas instruments, kas garantēs mums caurskatāmību un demokrātiju. Kas arī uh, ietekmēs saikni ar pilsoņiem, un tagad eh, jaunajā līgumā darbojas pirmais parlaments, un mēs jau gribam grozīt eh, šo lietu. Mēs sakam nē konvencija, nē tiešām vēlēšanām, mēs sakam būtiski nē visam tam, par ko mēs runājām daudzus iepriekšējos gadus. Kāpēc mums bija vajadzīgs šis līgums? Šeit situācija ir pavisam dīvaina. Es domāju, ka mums eh, tomēr ir jāpild tie solījumi, ko devām mūsu pilsoņiem Mums e, ir jāņem šajā parlamentā tieši ievēlētus deputātus, tiem vajadzētu pārstāvēt cilvēks un nevis valdības, tā kā nevis iecelt, bet ievēlēt. Un mēs esam solījuši rīkoties šādi, un ja mēs pieņemsim šos divus ziņojumus, tad mēs pārkāpsim to, ko esam solījuši. Jo viss šis koncepts un argumentācija ap Lisabonas līgumu. Tagad sanāk, ja mēs atbalstīsim šīs idejas, tad mēs pagriezīsim muguru Lisabonas līguma. Un arī mans politiskās grupas priekšsēdētājs ne, nevar to atbalstīt. Paldies! Tālāk no, ne, no nepievienojošiem Golinča kungs priekšsēdētāji. Es uzreiz runāšu par manis derīga ziņojuma otro punktu, kur ir likts akcents uz, uz to, ka mums vajadzētu sekot padomes lēmumam, sekot 76. gada uh, līgumam. Proti tajā iepriekšējā līgumā tika skaidri pateikts, ka tiek nav iespējams pārtraukt kāda deputāta pilnvaras un ir jābalso tiešā veidā. Ļoti žēl, ka ziņotājs nav ņēmis vērā stingrāk un skaidrāk un nav skaidri ņēmis vērā šo piekto paktu, kur nav, ne, ne iesp, nav nekādas iespējas pārtraukt deputātu pilnvaras ja, ja ir kaut kādas daļējas vēlēšanas, tad ir noteikti jāņem vērā tie vēlēšanu rezultāti. Tagad mēs ņemam vērā 2009. gada rezultātus, mēs runājam par papildu deputātu vietām. Viss šis jaunais risinājums ir pretdemokrātisks, tas ir pretrunā ar demokrātijas interese. Mums ir jādomā. Ja, un nebūtu pareizi bez proporcionalitātes eh, dot jaunas eh, deputātu vietas, vajadzētu darboties saskaņā ar Lisabonas līgumu garu. Paldies. Mūpci. Kolega Mario Mauro, divi minūti. Mauro, kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir tāda mistika. Kāda padome varēja izlemt šādu tik svarīgu jautājumu tādā virspusējā veidā. Šeit rodas problēmas, kas varētu graut visu mūsu reputāciju. Piemēram, Itālijā ir iespēja noteikt papildu vēlēšanas, organizēt īpašas vēlēšanas bet šādās īpašās vēlēšanās parasti nepiedalās vairāk kā 5%. Tas nav izslēgts, ka, ka ļoti maz piedalās. Un atkal, un tomēr mēs nevaram ignorēt arī 2009. gada vēlēšanas, jo tur arī bija kādi deputāti, kurus vēlēja tiešā veidā, tieši balsojot. Eiropa negrib, lai integrācijas fāze palēninātos, un es gribētu pasvītrot, ka visiem 18 jauniem kolēģiem vajadzētu ierasties vienlaicīgi, lai starp visām valstīm būtu noteikts eh, pareizs, korekts līdzsvars. Un ir jārisina šis jautājums ātri. Pilnīgi nav iespējams pieņemt tādu situāciju, ka jaunie nav ievēlēti. Viņiem ir jābūt šeit arī uz nākamo periodu. Un 36 eh, tā protokola grozīšana tomēr ir iespējama arī bez konventa. Mums vajadzētu tieši sasaukt starp valdību konferenci, kā saka referenta kungs. Tas būtu visātrākais ceļš un uh, nav ko daudz tur runāt. Mums ir ātri jāpāršķir lapas puse un jā, aiz, jābeidz šī ļoti neveiksmīgā situācija. Paldies! Grote kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs Koncu. Vēlos vispirms pateikties Devīgo kungam, referentam. Runājot par konventu, šeit nesaskatu vajadzību sasaukt konventu. Manuprāt, tas jautājums ļoti detalizēts. Šis jautājums, protams, ir jā, jārisina. Un kopš 1979. gada Eiropas parlaments tiek ievēlēts tiešajās vēlēšanās. Un tāpēc arī starpvaldība konferencē mēs šo problēmu varam pēc iespējas ātrāk atrisināt un miers, un tad šie 18 kolēģi, 16 no kuriem viņi šobrīd tādā neskaidrā situācijā. Un, protams, tas ir ļoti nejauki pret viņiem, jo viņi īsti nezina, vai viņi tagad sāks darbu vai vēl nesāks darbu. Tāpēc es lūdzu padomi, lai padomi nemēģina izspiest kaut ko no vienas valsts, jo es saprotu, ka tur ir ļoti īpaša situācija, jo mēs taču visi rēķinājāmies ar to, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā daudz ātrāk, un es ceru, ka ar Mendes devīgo ziņojumu uzsāktais process ir jāturpina, un es ļoti ceru, ka padome neko nedarīs pret to, kā arī no Nacionālā parlamenta kāds kolēģis tiks iesūtīts. Bet, kā jau teicu, svarīgākais, lai būtu ievērots pamatprincips, lai būtu tiešās vēlēšanas, un nekadā gadījumā nevaram pieļaut, ka vienkārši kāds deputāts, kas ir ievēlēts par valsts parlamentu deputātu, tiek sūtīts uz šejienu un viss. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole. Paldies! Beljē kundze, viena minūte. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Francija vienīgā dalība valsts, kura nav steidzinājusi Lisabonas līgumas eh, spēkā stāšanos un atsakās balstīties uz 2009. gada rezultātiem. Un eh, Francijas eh, lēmums iecelt jaunus deputātus šajā sakarā mums tiek pieprasīts pārkāpt noteikumus, kas nozīmē E, tiešas vēlēšanas, pie kā mēs pieturamies jau 31 gadu. Un, e, manuprāt, viena valsts šeit e, pauža necieņu pret Eiropas demokrātiju. Mēs no tā atsakamies. Mēs nedrīkstam un mums ir jāatsakās no tā, ka mēs mainām savu leģitimitāti, savus pārstāvis parlamentā izvēlas pilsoņu un nevis valdības. Un šis Francijas izņēmums pamato to, ka mēs pieprasām, lai parlaments tiktu piesaistīts pie konventa līguma sasaukšanai un atsakās no vienkāršas starpvaldību konferences. Grazie. La parola all'onorevole Colman per un minuto. Paldies, lūdzu, Kolman kungs, viena minūte. Paldies! Kavēšanās ratificēt Lisabonas līgumu nozīmē, ka 736 tika iecelt un nevis 751, kā tika piedāvāts. Un tad mēs runājam par 18 jaunajām valstīm, kas, jauniem deputātiem, kas būtu jāsadāca no tādām valstīm, mīnus 3 Vācijai, bet eh, tas nav iespējams, tāpēc, ka sanāk, ka mums jāpārtrauc trījiem vācu deputātiem viņu mandātu. Un eh, tas tāpēc, ka līgumā rakstīts, ka 751 ir maksimums. Vēl tad šī papildus pielikšana un mīnus Vācijai, tas nozīmēs, ka vajadzēs pārskatīt 36. protokolu, un to vajadzētu darīt ar konventu, un tikai tādā veidā varētu papildināt šo situāciju. Cits gadījums ir pilnīgi nelikumīgs, un arī tad. Tad tad uh, mēs varētu sakārtot šo lietu. Uh, šo priekšlikumu mēs varētu sakārtot arī starpvaldību mm, konference, bet tomēr tas ir ļoti būtisks grozījums, ļoti būtisks jauninājums Lisabonas līgumā. Vēl tālāk to vajadzēs ratificēt visās dalību valstīs eh, un arī vajadzēs organizēt atsevišķus referendumus. Un es aicinu jūs visus noraidīt šo priekšlikumu. Paldies! Traška Kovska kungs, pusotras minūtes. Es uh, pilnībā nepiekrītu iepriekšējiem runātājiem. Uh, uh, šajā parlamentā mums ir jādod tagad atbilde uz jautājumu, vai mums ir jāatsauc konvents, lai atrisinātu šo jautājumu. Un mēs tam lēmuši to nedarīt. Tomēr mēs esam to darījuši, respektējot šo jauno instrumentu, kas palielina mūsu lēmumu likumīgumu Eh, tas nenosaka precedentu nākotnē, jo visi patiešām svarīgi jautājumi, kas attiecās uz eh, līgumu grozīšanu, piemēram, vēlēšanu procedūru, tam visam būs nepieciešams sasaukt konventu. Es gribētu pat pateikties eh, referenta kungam arī koordinatoriem par lēmumu. Tas nebūtu nebija viegli. Mums arī bija problēma ar 18 papildu deputātu noteikšanu, jo atsevišķas dalība valstis nebija paredzējušas īpašu procedūru šādiem gadījumiem. Un tad mēs izlēmām, ka tomēr pārstāvniecība šeit ir pats svarīgākais jautājums un mums ir arī jāievēro šis princips. Un um, šim, šajā parlamentā ir jānodrošina līdzsvarota valstu pārstāvniecība pēc iespējas ātrāk. Tāpēc mēs aicinam dalībvalsts pabeigt ievēlēšanas procedūras pēc iespējas ātrāk ar nosacījumu, ka visi deputāti jaunie tiek eh, tiešā veidā ievēlēti. Paldies! Paldies! Un Gijom kundze divas minūtes. Eh, priekšsēdētāji papildus deputāti iecelšana Eiropas parlamentā šis jautājums nav jauns. Atcerēsimies kolēģis Severins un Lamasūrs, jo strādāja pie tā iepriekšējos sasaukumos. Un kā gan nebrīnīties par, eh, par to, kā eh, mana valsts gatavojas jaunu deputātu iecelšanai. Bija jāapzinās, ka Lisabonas līgums tas ir spēkā kādienu un radīsies šis jautājums. Tad kāpēc tad? Eh, kāpēc eh, mēs esam nonākuši pie šiem jautājumiem? Protokols numur 36 deva iespēju Francijai iecelt deputātus nacionāl, no Nacionālās asamblejas, un patiesībā mēs riskējam pārkāpt eh, pamat noteikumus Eiro, Eiropā, saskaņā ar kuriem deputāti tiek ievēroti tiešās vēlēšanās un tādējādi mēs grautu parlamentā leģitimitāti un ticamību. No otras puses nevajadzētu, lai 11 citu valstu ievēlētie ja deputāti, kas ir noteiktā kārtībā ievēlēti, uh, maksātu par šo diletantismu sev un savai valstī, un ir pilnīgi skaidrs, lai šie ievēlētie deputāti varētu maksimāli trīzā laikā ķerties pie darba. Un tāpēc ir nepieciešams sakārtot šo jautājumu ar starpvaldību konferences palīdzību, kas varētu sakārtot šo deputātu darba stāšanos. Tāpat arī Francijai ir jāizteno savas pienākumi. Un mums ir jāņem vērā Eiropas Eiropas eh, intereses, un mums ir jādomā par eh, vienotu parlamentā deputātu ievēlēšanu tiešās vēlēšanās, un eh, šī reforma ir jārealizē ar konventu palīdzību. Un tas ir jāsakārtot šeit parlamentā un nevis valdībās. Paldies, un nākošais runātais gurmai uz vienu minūti. Thank you, dear president, colleagues. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kolēģi arī paldies par sadarbību visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā. Mm, un pēc daudziem gadiem Lisabons līgums beidzot ir spēkā. Un ir arī Eiropas parlamenta loma tiek stiprināta līdz ar to. Tagad mums ir iespēja tā, mums jāuzsver nopietni. Institucionālajās reformās mums ir jākoncentrējas uz labumu, ko nesīsim visiem pilsoņiem nevajadzētu diskutēt pārāk daudz par administratīvo. Es gribu, lai lēmumu pieņemšana būtu efektīva. Visi Eiropas pilsoņi cer, ka mēs efektīvi un caurskatāmi rīkosimies. Es respektēju sadarbību starp Eiropas institūcijām, bet piedāvātais kompromiss, manuprāt, tomēr ir dzīvot spējīgs risinājums. Un mēs stiprināsim Eiropas parlamentu, mēs arī atbalstīsim pilsoņus. Un Es atbalstu arī ideju ātrāk uh, dot iespēju jauniem kolēģiem strādāt, jo viņu pieredze dos pievienoto vērtību mūsu institūcijas darbam. Paldies! Un tagad mums ir brīvais mikrofons. Pirmais runātājs ir Legrī kungs viena minūte. Merci, madame euh, la présidente. Euh, je voulais à mon tour... Paldies, priekšsēdētāji, es gribēju paust eh, pateicību kolēģiem Mendesam Divigo, kurš ir paveicis lielisku darbu apstākļos, kas dažkārt visarežģīti, kā piemēram konstitucionālo lietu komitejas debats bija ļoti garas. Un uh, mums ir jāapzinās arī nozīme, ko šim jautājumam piešķir Eiropas parlaments, kas uz to attiecas pilnīgi leģitīmi, kas ir mūsu parlaments sastāvs un tas veids, kā tiek iecelti mūsu parlamenta deputāti. Un vēlreiz mm, referents prāta uzklausīt atzinumus eh, un, un, un domas, kas dažkārt bija atšķirīgi, un izveidot tekstu, kas, manuprāt, ir ļoti līdzsvaros, un es gribētu viņam par to pateikties. Es domāju, ka tas, ka mēs eh, abu šos ziņojumus eh, gan attiecībā uz starpvaldību konferences sasaukšanu, gan uz konventa sasaukšanu, abi šie ziņojumi e, caurvīja realisms un pragmatisms, un es domāju, ka arī, arī citos tematos mēs sagaidīsim līdz pusloņu gaidu to pašu no referenta. Paldies, un tagad uz vienu minūti ir vārds Kādenbakam. Lielas paldies, paldies arī referentam, bet, protams, arī visiem ēna referentiem, kas ir pastrādājuši pie šī ziņojuma. Mums kā parlamentam šodien būtu jāraida ļoti skaidrs signāls, ka mēs ar lielāko prieku sagaidīsim jaunus kolēģus parlamentā, un tāpēc padomē ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai mēs tiešām pēc iespējas ātrāk rastu šeit risinājumu. Tā, lai 18 ievēlētie deputāti sāktu darbu pēc iespējas ātrāk. Mums kā parlamentam ir uzdevums pārstāvēt mūsu iedzīvotājus, bet arī ir konkrēti uzdevumi komitejās. Mums ir jāstrādā efektīvi un ātri. Un tas nozīmē, ka mūsu kolēģi varēs nākt ar savu, savām zināšanām, un gal galā, ja viņi ir ievēlēti, un es kā austriete varu teikt, ka deputāts no manas valsts uh, tiešām ļoti vērtīgs, un es ceru, ka viņi visi pēc iespējas ātrāk sāks darbu šeit. Liels paldies! Obama ir kungs. Paldies priekšsarētē. Lisabonas līgums tikko parakstīts, vēl tinta pat nav nožavusi, bet nu jau ir vajadzīgi grozījumi. Mēs runājam par tā saucamajiem fantomu deputātiem. Un mēs saprotam, kā dalība valstīs ir atšķirīgas vēlēšana sistēmas, un tas, protams, rodas arī problēmas. Nu, piemēram, jā, e, e, kandidātu iecelšana notiek reģionālā līmenī un nav tāda vispārīga saraksta, tad situācija ir diezgan atšķirīga. Man jau šķiet, ka būtu pareizi parlamentā runāt par vēlēšanām, bet ne, ne par izvēli. Vēl viena lieta, manuprāt, ir nepieciešams sniegt precīzi informāciju par to, ko īsti dara deputāti. Uh, Un šī fantoma situācija man ļoti nepatīk. Manuprāt, mūsu iedzīvotāji ar vien mazāk uzticēsies Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai kopumā. Tāpēc ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk noteikt, kad un ar kādu statusu šie kolēģi sāks šeit strādāt. Jo ar Lisabonas līgumu ir daudz jautājumu, kas nav atrisināti, un Horvātija gan jau drīz iestāsies atkal neatrisināti jautājumi, tāpēc jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies! Sikierska kungs! Lūdzu! Cienījamie deputāti, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums ir uh, jāmeklē šeit, uh, jā, jāaicina jauni deputāti starpvaldību konference, jo projām nav sasaukta, lai gan ir nepieciešams ieviest izmaiņas. Šobrīd Šāds grozījums ir ļoti vajadzīgs, bet man ir jāsaprot, ka šāds grozījums ir mm, jāpieņem arī pēc iespējas ātrāk, un šeit es varu pieņemt un akceptēt referenta viedoklī. Ja, protams, tas ir dalību valstu interesēs, lai parlamenta jaunie deputāti varētu pārstāvēt vēlētājus, iedzīvotājus. Tas taču atbilst Eiropas Savienības pamatprincipam. Tas nozīmē, ka pilnīgi visiem deputātiem ir jāsāk strādāt Eiropas parlamentā vienā brīdī. Tā, lai nebūtu nekāda problēma ar parlamentu funkcionēšanu. Lielas paldies jums! Zvēra kungs jums ir viena minūte. Cienījamo priekšsēdētāji, komisijas un padomas pārstāvi, cienījamie deputāti, vēlos pieslēgties tiem kolēģiem, kas ir teikuši, ka Eiropas parlaments parlamentam ir jākļūst pabeigtam pilnībā un jāsāk strādāt absolūtā sastāvā. Skaidrs, ka šobrīd ir tā, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā, bet te pašā laikā visas izmaiņas vēl nav ieviestas. Starpvaldību konference ir īstā izvēle, un šādā veidā mēs varam juridiski pabeigt Lisabonas līguma procesus. Vēlos pateikties referentam, jo viņš ir meklējis visizdevīgāko juridisko ceļu, un šodienas diskusijās mēs varējām arī konstatēt, ka viņa izvēlētais risinājums ir ļoti pareizs. Esmu viens no tiem, kas ar lielu nepacietību gaida jauns deputāts. Manuprāt, šie deputāti ir ļoti vajadzīgi. Un tie, kas iepriekšējās vēlēšanās netika ievēlēti, tad varbūt nāksies iecelt kādu deputātu. Bet, manuprāt, ja jau tik tiešām šeit ir tikai divi deputāti, kas netika tieši ievēlēti, es nedomāju, ka tas ietekmēs uh, parlamenta leģitimitāti. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu vēl viens deputāts šajā brīvā mikrofona procedūra - Kelīkungs. Lūdzu! Cienījamie kolēģi, es domāju, ka ja cilvēks ir ievēlēts Eiropas parlamentā, tad viņam ir jāsāk šeit arī strādāt. Tieši tāpat kā ir ar 536 deputātiem, kas ir uzsākuši darbu. Šī problēma ir īstermiņā, un pēc arī risinājums varbūt īstermiņā, jo pēc četriem gadiem būs mierīga situācija, normāla situācija, varēsim normāli rīkoties. Tāpēc arī Dīvaini, ka pēc 12 mēnešiem dalību valstis neizdarīja visu, lai jau paredzētu šādu situāciju, jo pirms 12 mēnešiem jau bija skaidrs, ka Lisabonas līgums tiks ratificēts, un, diemžēl, netika izdarīts viss, kas bija vajadzīgs. Taču tagad ratifikācija ir notikusi, un līdz ar to tie deputāti, kas ir ievēlēti, viņiem ir jāsāk strādāt, un pēc četriem gadiem, kad nākamreiz būs vēlēšanas, tad vienkārši viss būs pēc standarts programmas. Paldies! Grācie. Liels paldies, Kelikungs. Un tagad ļaušu izteikties padomas pārstāvim. Lūdzu. Grācies. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju piebilst tikai to, kā piekrītu tiem runātājiem, kuri pauda to, cik svarīgi ir atrisināt šo eh, vēl neatrisināto Lisabonas līguma jautājumu par 18 deputātu vietām, eh, kuri vēl nav stājušies darbā šeit, jo iepriekšējās vēlēšanās notika nedaudz pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un tāpēc mums ir nepieciešama reforma protokolā numur 36, un es ļoti piekrītu eh, tiem, kuri pauda savu viedokli, norādot, ka tas ir jāatrisina maksimāli drīz. Un šo 18 deputātu klātnesamību parlamentā, viņiem, kuriem būtu jāpārstāv pilsoņi 12 Eiropas Savienības valstīs, ka šis trūkums ir jāatrisina maksimāli drīz, un tāpēc Vēlreiz gribu nosarīt, eh, norādīt, ka pilnībā piekrītu Menedesam de Vigo, eh, ka nav nepieciešams sasaukt konvenciju, ka var maksimāli drīz sasaukt starpvaldību konferenci un maksimāli drīz pabeigt eh, parlamentārās ratifikācijas 27 dalībvalstīs, lai mēs varētu šajā parlamentā vēl aicināt klāt trūkstošos 18 eh, deputātus, kuriem bija jāstrādā jau kopš eh, sasaukuma sākuma. Paldies! Un tagad komisija komisārs Šefkovi. Much, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šķiet, ka šī debata ļoti skaidri parādīja, ka mēs meklējam risinājumu ārkārtas situācijai. Un tajā pat laikā mēs meklējam praktisku, pragmatisku risinājumu, ko mēs varētu iesākt šajā pārejas periodā. Tāpēc es tiešām atbalstu Mendes de Vigo e, ļoti pragmatisko pieju, un es saprotu, ka referenta pozīcijai ir arī atbalsts. To es dzirdēju šeit jo mērķis ir skaidrs. Mēs gribam, lai 18 jaunie deputāti sāk strādāt pēc iespējas ātrāk. Un atgriežoties pie komisijas pozīcijas, mums tiek uzdot ļoti skaidri jautājumi, ļoti tieši jautājumi par to, kādā veidā administratīvi varētu sakārtot šo izmaiņu. Un komisija ir devusi savu piekrišanu starpvaldību konferenci, jo ņemot vērā visu šo pārmaiņu būtiskumu. Bet eh, par visām šīm modalitātēm, kādā veidā tiek ievēlēti papildu deputāti, esmu pārliecināts, ka par to varētu runāt starpvaldību konference. Un arī tad, kad eh, Eiropas padome runāja par šo lietu, ļoti skaidri izskanēja doma, ka ir nepieciešams atrast kādu līdzsvaru no vienas puses. Uh, ir nepieciešams eh, ievēlēt jaunos deputātus, un no otras puses ir nepieciešams arī respektēt Nacionālo valstu konstitūcijas. Un tāpēc arī ir šie trīs varianti, kas palīdzētu mums sakārtot eh, šodienas mm, situāciju. Un nākamā vēlēšana kārtā tas būs jau regulāra praksa. Eh, tālāk es dzirdēju iekšējās pārdomas Eiropas parlamentā par to, ka varētu mainīt vēlēšanu sistēmu, bet šeit es eh, gribētu pasvītrot, ka tas ir pavisam cits jautājums. Šodien mēs runājam tiešām konkrēti par to, kā ātrāk eh, likt šiem 18 deputātiem strādāt, bet nākamā reize, kad mums būs cita diskusija, tad mēs runāsim par citām vēlēšanu niansēm. Paldies! Un pats pēdējais runātājs ir Mendes Devīgo kungs, lūdzu. Muchas presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausījām dažādās pozīcijas, ko, ko sacīja Pauda Mauro un Golnišs un Kolmans. Un jāatzīst, ka vēlēšana sistēmas dažkārt rada problēmas. Tas nozīmē priekšsādātāji, ka mums ir nepieciešamas vienota eh, vēlēšana procedūrā. Un eh, koordinatorija Es gribu pateikties visiem eh, koordinatoriem. Un rītā grozījumi tiks likt uz balsojumu bet es ceru, ka šis jautājums par eh, vēlēšanu procedūras reformu ir jāatrisina maksimāli drīz un tādā veidā mēs eh, izvairītos no šāda veida problēmām. Eh, Traskauska kungs runāja par nepieciešamību pārstāvēt šo parla parlamentu, par pārstāvniecību parlamentā. Un tas ir jautājums, kas ir ļoti būtisks. To arī mēs norādām ziņojumu pirmajā pāntā, ka visiem 18 jāierodas šeit ir E, blokā, un lai tas varētu notikt, un lai varētu īstenot šo politiskā taisnīguma aktu, mums ir jābūt pragmatiskiem, jo ārkārtas un pārējais situāciju arī e, pieprasa e, pārējais un ārkārtas risinājumus. Un tāpēc es neslēpšu, ka man nepatīk iespēja, ka šajā parlamentā sta stātos eh, amatā deputāti, kuri nav ievēlēti 2009. gada vēlēšanās. Bet, ja ir mums jāizvēlas starp, to, starp vienu un to, ka nestājas amatā vis 18, es tomēr lūdzu parlamentam un norādu savā eh, ziņojumā, lai tiktu pieņemts šis pārējais pragmatiskais risinājums Tas, manuprāt, ir visveiksmīgākais. Paldies visiem par sadarbību un par jūsu devumiem. Paldies! Grazie al relatore. Liels paldies referenta kongam. Nu, tad diskusija ir beigusies un paredzēts balsot rītdien 11.00.